Tērs. Lielas paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies, paldies komisāra kungs. Un tagad esam pabeiguši šī jautājuma izskatīšanu. Un pēdējais punkts mūsu darba kārtībā ir Katrīnas Krēzes ziņojums intelektuālā īpašuma tiesības ģenētiskiem resursiem pilnveidošanas aspekti. Un tādēļ dodu vārdu referentē. Sveicināt, cienījamie kolēģi! Pēc diezgan ilgstoša procesa kas aizsākās pagājušā gada decembrī. Esam nobalsojuši eh, attīstības komitejā par šo ziņojumu par intelektuālā īpašuma tiesības ģenētiskiem resursiem eh, jauntīstības valstīm. Un eh, tā ir liela diena Eiropai, jo parlamentā visas politiskās grupas ir apliecinājušas ka uh, vēlas uh, cīnīties pret mūsu planētas resursu noplicināšanu. Un biopirātisms vairs nav jautājums, par ko mēs baidāmies runāt. Tādēļ vēlētos īpaši pateikties visiem tiem kolēģiem, kas piedalījās šajā ārkārtīgi svarīgajā procesā. Uh, taču arī tiesim vēl tālāk, jo balsojums būs izšķiroši svarīgs un tad mēs varēsim apliecināt parlamenta apņēmību virzīties uz eh, koherentāku attīstības politiku. Mums ir eh, tiešām jāpliecina pasaulē, ka esam gatavi cīnīties par biopirātisma izskaušanu. Mums ir jāaizsargā pamatiedzīvotāju tradicionālās zināšanas eh, un jāaizsargo eh, mazo un vidējo selekcijas uzņēmumu intereses, jānodrošina bioloģiskās daudzveidības eh, saglabāšana. 90% no bioloģiskā mantojuma ir atrodams tieši jaunatīstības valstīs. Un taču vairums patentu īpašnieki ir attīstītās valsts Un uh, ģenētiskie resursi ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu ilgspējīgu lauksaimniecisko ražošanu un pārtikas uh, apgādes drošību visā pasaulē. Un tāpēc ir ļoti svarīgi aizsargāt ģenētisko daudzveidību. E, tie tiešām ir atslēgas vārdi, ja vēlamies sasniegt tūkstošgadus attīstības mērķus. Mums ir vēlreiz jāuzsver. pamatprincipi, kas ir ietverti Lisabonas līguma 208. pantā, un uh, normas, kas mums ir, kas re regulē uh, dabas resursu uh, izmantošanu, kā arī tradicionālo zināšanu saglabāšanu ir ļoti slikti definēts. Un kā sekas tam ir uh, tās, ka lielās uh, kompānijas izmanto šo juridisko vakumu, lai izmantotu savās interesēs pamatiedzīvotāja tradicionālās zināšanas, nepiešķirot kompensācijas Tieši tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi ratificēt un īstenot Nagojas protokolu par piekļuvi ģenētiskiem resursiem un godīgu un vienlīdzīgu to ieguvumu sadali. Cienījamie kolēģi, mēs visi vēlamies redzēt taisnīgāku attīstības politiku, tādēļ mums visiem jāuzņems kopēja atbildība un jāaizsargā Eh, pamatiedzīvotāja intereses attīstības valstīs un pienākums atklāt izcelsmi, eh, kā arī dalīšanos iegūmos. Par ko mēs šeit runājam? Mēs šeit runājam par to, ka ir jānosoda eh, negodīga prakse, uh, jāsaglabā bioloģiskā daudzveidība, un, kolēģi, es paļaujos uz jums balsojumā. Paldies referentei. Tagad pāriem pie brīvā mikrofona un paškas kungs. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Mm, ja mēs tagad zinām, ka ir virkni dažādu sugu, e, kas e, tiek kultivētas e, tradicionālo, izmantojot tradicionālās zināšanas, un šīs te zināšanas negodīgi izmanto farmacētiskās kompānijas. Un, piemēram, augi, kas tiek iegūti no mm, pamatiedzīvotām jaunatīstības valstīs vai arī tā saucamie eh, izgudrojumi, kas faktiski balstās uz šīm tradicionālām zināšanām, nu, eh, tad šos izmantotājus mēs tagad atklāti varam saukt par biopirātiem. Un īstie eh, šo vērtību ražotāji negūs nekādu labumu no viņu zināšanu industrializācijas. Un līdz ar to mums ir jāievēro trips uh, līgums, kas ir saskaņā ar uh, Nagojas protokolu. Tikai tādā veidā mēs varēsim nonākt pie tā, ka ļaunprātīgi netiks izmantotas tradicionālās uh, zināšanas un uh, lielās kompānijas negūs nepamatotu peļņu. Paldies, Paškas kungs! Andrēs Kundze. Paldies un apsveicu referentu uh, par šo vienprātīgo atbalstu, ko viņi ir saņēmusi no visām grupām savam ziņojumam. Visi dabas produkti, par kuriem mēs šeit runājam, vai tā būtu kosmētika vai medikamenti, uh, nāk no daudzām pasaules valstīm, bet, uh, diemžēl, ne tās valstis un tautas, kas to saudzē, iegūst peļņu no tā visa. Tās ir starp starptautiskās lielās transnacionālās kompānijas. Un tas traucē eh, nodrošināt ilgspējīgu attīstību. Mēs mēģinājām iesniegt grozījumus par patentirdzniecību un geogrāfisko sadalījumu un geogrāfisko izcelsmi, kā arī peļņas, sadali, peļņas daļas sadali vietējām kopienām jo uh, pamatiedzīvotāji ir pelnījuši daļu no uh, peļņas. Mums ir nepieciešams veidot arī datu bankas uh, ar dabas resursiem, lai uh, veicinātu zinātniskos pētījumus šajā jomā. Paldies, Pasēsku kundze! Paldies, priekšsēdētāji. Suga daudzveidības saglabāšana, protams, ir viens no nosacījumiem, lai nodrošinātu arī vīdes saglabāšanu. Papildus arī ģenētiskās un suga daudzveidības saglabāšanai. Te ir tas viens no arī svarīgākiem priekšnosacījumiem, lai sasniegtu tūkstošgads attīstības mērķus. Par to ietekmi uz ģenētiskajiem resursiem un tradicionālajiem avotiem attīstības valstīs, nu tie informācija ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu arī, piemēram, piekļuvi medikamentiem. Piekļuvi ģenētiskiem resursiem ir absolūti svarīgi, lai nodrošinātu ilgspējīgu lauksaimniecību un pārtiks piegāžu drošību. Arī ANO intelektuāla īpašuma tiesības ir tomēr jā, jāsaskaņo arī ar attīstības politiku. Un Nagojas protokola ratifikācija jānotiek iespējami drīz. Mums ir nepieciešams šāds pamatīgs instruments, ar ko varam apkal, ap, mm, apkarot biopirātismu un nodrošināt nepieciešamo līmeni ģenētisko resursu apmaiņai. Paldies! Paldies! Tālāk, Ferēras kungs. Jā, paldies priekšsādātājiem. Arī ņemot vērā to, kādi ir šie grozījumi un kā pārmaiņās visa pasaule. Arī bioloģiskā daudzveidība šobrīd kļūst par vienu no galvenajiem faktoriem. Tīrumu, to kultūras uh, ir absolūti svarīgs, lai nodrošinātu pasaules nepieciešamos pārtiks apjoms. Nu labi, ja mēs runājam, piemēram, par um, intelektuālu īpašumu, um, un paskatīsimies, kas notiek, piemēram, ar mēžu resursiem. Nu, te ir kopēja atbildība un kopējais labums, kopēja resursi. Nevienam nevar liekt piekļuvi. Un gal galā, zinātnē arī ir domāta, lai kalpot sabiedrībai. Un tāpēc jāļauj izmantot tās konkrētos rezultātus. Tātad nevis runā tikai par pārtiku, bet arī par medikamentiem komisārs Šakovičs. Paldies, priekšsādātāji. Komisijas vārdā vēlos pateikties Eiropas parlamentam un īpaši Kreiskundzei par sagatavoto ziņojumu par attīstības aspektiem par intelektuālu īpašumu tiesībām ģenētiskajiem resursiem. Paldies arī attīstības komiteju kopumā par sagatavotu nostāju un atzinumiem šajā ziņojumā. Komisija uzskata, ka Eiropas Savienība jau šobrīd spēlē būtisku lomu nodrošinot arī noteikumu izstrādi un jautājumu sakārtošanai starptautiskā un arī um, lokālā mērogā. Kā jūs arī pareizi norādat, um, tas, protams, ir jautājums, kā apkarot um, um, nabadzību un pat vēl vairāk. Tad mēs balstāmies uz zinātnes pētījumiem par ģenētisko attīstību un par to, kādā veidā tas, protams, arī var kāpināt bioloģiskās daudzveidības komercvērtību. Tā kā te runa par jauniem pētījumiem un attīstības eh, arī pamatotu izmantošanu um, nabadzības apkarošanā. Vienlaikus mēs arī, protams, dzirdam, saka, ko saka attīstības valstis, ka ģenētisko resursu liekšana, to neizmantošana, protams, viņam ļoti traucējoša. Un um, tad ir grūti saglabāt arī viņam nepieciešamo bioloģisko daudzveidību. Tā kā Eiropas Savienība dzird šo valstu bažas un domā, ka varēs tomēr panākt arī pozitīvās sinerģijas šajā konvencijas sakarā un varēs piedāvāt konkrētus risinājumus, kā piemēram Pasaules tirdzniecības organizācijas um, piedāvātos risinājumus intelektuālu īpašumu aizsardzību, aizsardzību un ģenētisko resursu izmantošanu pārtikā un lauksaimniecībā. Nagojas protokola izmantošanu pār piekļuvi ģenētiskiem resursiem un to līdzsvarot izmantošanu un eh, šo labumu pārdali. Nu, šis ir bijis protokols, un mēs beidzot esam arī panākuši risinājumu, kas nodrošinātu labāku caurskatāmību. Caurskat, Šī ir, šis ir solis, kas varētu palīdzēt saglabāt bioloģisko daudzveidību un reizē pierāda, protams, ka tiek saglabāta arī šī ekosistēma izejas valstīs. Tādēļ tagad, ja mēs runājam par Nāgojas protokola ratificēšanu Eiropas Savienībā, tas pirmkārt nodrošina lielāku tiesisko skaidrību Eiropas lietotājiem un arī lielākas transakcijas iespējas šāņģenisko resursu izmantotājiem. un tad tiek saskaņot arī, protams, juridiskās prasības ar patērētāju interesēm. Un jūsu ziņām arī uzklausīt, protams, galvenās bāžas attīstības valstīs. Nu, katrā ziņā ja mēs domājam, ka ir jāizvairās no papildus lielām īstenošanas izmaksām, kuras varētu uzlikt laboratorijām un maziem uzņēmumiem. Eiropas Savienība spēlē arī aktīvu lomu, lai noteiktu konkrēts mehānismus, lai varētu tiešām iedzīvināt Nagojas protokolu. Komisija ir paredzējuši šādu clearinghouse mehānismu un ciešu sadarbību ar citiem reģioniem un valstīm, lai nodrošinātu efektīvu šī protokola ieviešanu un to piemērošanu. Par vismazāk attīstītiem valstīm Eiropas Savienība un arī citas pasaules valsts atbalsta šī protokola ieviešanu. Piemēram, viens no multidonoru ABS risinājums no Āfrikas Karību un Klusa okeāna valstīm. Katrā ziņā komisija uz apsveic šādu iniciatīvu un arī dod būtisku ieguldījumu. Tāpat ir jātīsta starptautiskie tiesiskie uh, risinājumu. Tāpat tas arī tālāk tiks virzīts uz um, Pasaules tirdzniecības organizācijas un VIPO. Un visbeidzot, ja mēs domājam par attīstības tādu konsolidāciju, tad ir, eh, pirmkārt no vienas puses ir, protams, intelektuāla īpašuma tiesība aizsardzība, bet nedrīkst arī, protams, ka tas negatīvi ietekmētu veselības situāciju, um, pārtiks piegādes un kopējo situāciju. Tātad, kopā savalkot, mēs atbalstam tādu globālu sistēmu izveidi, kas paver jaunas attīstības iespējas nabadzīgām valstīm. Mēs piekrītam, ka intelektuāla īpašuma tiesību izveide ir jāveido objektīvi, kas tomēr veicina attīstību un tehnoloģiju plašāku pielietošanu, plašākajā uh, interesēto pušu interesu vārdā, nodrošinot piekļuvi ģenētiskiem resursiem un arī, protams, turpinot tradicionālos veidus komisija arī veicinās tālāku sadarbību ar parlamentu un īpaši arī ar jūsu attiecīgo komiteju šajā sarežģītā jautājumā. Paldies! Paldies jums, komisār! Godātais komisijas priekšsēdētāja vietnieks Šefkovičs kungs, dāmas un kungi, esam beiguši debats, balsošana rītdien, pulksten 12. un visiem patīkam vakar, labu nakti!